Paldies! Tagad jūs varat teikt desmit minūtes savus noslēguma vārdus. Paldies, priekšstādātāja kungs. Man likās, ka man pēdējie teikumi jau bija apmēram mm, iezīmējoši manu noslēguma uzstāšanos. Lielas paldies jums visiem par šo diskusiju, par iespēju viedokļu apmaiņai. Man tā ir ļoti pozitīva tāda atkārtota pieredze, jo jau otrais uh, esmu šādā situācijā un pirmoreiz arī man bija tāda sajūta, ka tā mazāk ir uzklausīšana, nek, uh, tā vairāk ir saruna, viedokļu apmaiņa, un tas ir pats par sevi saprotams, uh, strādājot ar jums kopā, ka mēs kopējās uh, sarunās, kopējā darbībā uh, meklēsim un radīsim risinājumus, kas mūs uh, varēs pavirzīt uz priekšu. Nevienmēr un ne visos jautājumos mums būs pilnīgi viens un tas pats viedoklis. Tas uh, demokrātijā ir diezgan nereāli, bet tas nav arī traģiski. Išķirīgi nozīmīgs ir tas, lai mēs. Uh, lai mūs šī kopējā vēlme saistītu mūsu pilsoņu interesēs eh, virzīties uz priekšu, rūpēties par to, lai Eiropas projekts virzītos uz priekšu, lai Eiropas intereses arī nākotnē būtu garantēts, varbūt kā arī vēl pat labāk, un lai garantējot mūsu Eiropas intereses, mēs eh, varētu dot ieguldījumu mūsu eh, kaimiņu attiecību attīstīšanā, lai situācija kaimiņu valstīs kļūtu labāka, drošāka, ar lielākām, plašākām perspektīvām, lai būtu nākotne, kas darītu iespējami šajās valstīs palikt. Sev, bērniem, mazbērniem redzēt, saredzēt perspektīvu. Es ceru sev Eiropā un Eiropas kaimiņos. Uh, tādu ļoti plašu viedokļu apaņu, lai cilvēki varētu ceļot brīvi, ceļot brīvi, pieņemt lēmumus un izmantot viņu iespējas tur, kur tās ir izmantojams. Un ja mēs nākošo piecu gadu laikā varam dot mūsu ieguldījumu, tad es domāju, ka mēs vēstures priekšā esam lielu pienesumu tam devuši. Un no savas puses varu teikt, ka esmu gatavs piecas gadus aktīvi ar lielu atdevi strādāt pie šī projekta. Un uh, ceru, uh, ka sniegsiet man atbalstu un ceru balstīties uz jūsu atbalstu. Paldies! Sirsnīgs paldies, komisārkungs! Jūs redzat, ka šī komiteja ir ļoti draudzīga. Visādi citādi nebūtu tik ļoti draudzīgi aplaus, bet jūs varat iedomāties, ka mēs varam būt arī nepatīkami, varam piedzīvot tādus brīžus gadu laikā, taču es personīgi šos aplausus um, redzu arī jau kā vērtējuma iezīme. Un gribu teikt sirsnīgi paldies par situācijas um, iezīmi un arī par atbildēm. Noteikti ne katrs ir. Uh, apmienāts ar uh, katru sniegto atbildi būtu, uh, tas, tas diez vai tā būtu iespējams. Taču mums ir labi priekšnoteikumi veiksmīgai sadarbībai. Un, ja mums būtu jāraksta uh, veiksmīga vēstule, tad mēs varētu jums piedāvāt labu sadarbību nākošajiem pieciem gadiem. Un paldies par jūsu veltīto laiku. Koordinātori tie, kas telpā 4Q1 lai uh, diskutētu par šo jauko vēstuli.